12. un no 21. līdz 23. otrdien 3. februārī. Un uh, š, dokumenti ir pieejami gan internetā, gan arī citos uh, vietnēs. Paldies! Šī vakars.